new one with only six reports. Okay, so. Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do objaśnień. Dāmas un kungi, pārējām pie balsojuma skaidrojumiem e, attiecībā uz tiem balsojumiem, kurus tikko noslēdzām. Vispirms balsojuma skaidrojums attiecībā uz Krisa Deivis ziņojumu par konkurētspējīgu ekonomiku ar zem oglekļa dioksīdu emisiju līmeni 2050. gadā. Pirmais, kurš izteiksies, ir Mihals Kamīnskis. Vienu minūte lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Protams, ka mērķi, kas ir pieminēti ziņojumā, ir tādi mērķi, kas ir eh, tādi eh, ļoti dāsni, nu, varētu teikt. Nu, katrā ziņā šiem mērķiem būtu mums jāapvieno visiem, visus. Bet eh, tāpat laikā vēlos norādīt, ka Eiropas Savienībā pēdējā laikā eh, novērojams eh, tāda restriktīvas dabas risinājuma pieņemšana attiecībā uz vides aspektiem, bet, piemēram, citas svarīgas valstis, Indija, Ķīna, citas nepieciešamas nepiekrītām. Tomēr, eh, pamatojoties uz tādiem eh, pieņēmumiem, kurus mēs izvirzam, nu, mēs sagaidām, ka mazāk attīstīts valstis būs gatavs eh, maksāt arī par to, uzņemoties daļu no šiem pienākumiem tāpēc es nevarēju balsot par. Paldies, saka priekšsarētājs, tālāk Francisko de Angelis minūte. Paldies, priekšsarētāji. Šī ziņojuma apstiprināšana, lai varētu palielināt ieguldījumu apjomu un tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības rūpniecisko nākotni. E, mums ar to ir nepieciešams veicināt e, ieguldījumus rūpniecībā Eiropas Savienībā, veicinot izaugsmi un samazināt arī CO2 izmešu. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs tāpat laikā nemazinātu Eiropas Savienības konkurētspēju. Tieši pretēji mums ir nepieciešams šo konkurētspēju celt. Un tādēļ arī nepieciešams rast atjaunojams energoresursu avotus, veikt ieguldījums, tīras enerģijas iegūšanai. Mums ir nepieciešams pātrināt eh, tempu, eh, mums ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem, nepieciešama tiešām zaļa ekonomika, kas veicinās ilgspējīgu izaugsmi. Paldies! Tālāk Sonika kungam vienu minūtu. Paldies priekšsarētājiem. Attiecībā uz eh, komisijas paziņojumu par Deivis kungu ziņojumu par zemu CO2 emisiju līmeni 2050. gadā, šo konkurētspējīgu ekonomiku. Mums ir divas lietas, kuras es vēlos izcelt. Mums ir e, jāsaprot, e, ka ir nepieciešams samazināt izdevumus. Bet e, tas, šie pasākumi rada arī neskaidrību rūpniecības nozarē. Viņiem ir nepieciešams skaidrs signāls, kur ir nepieciešams investīcijas. Tāpat laikā mēs mēģinām mainīt arī vienošanās, kas panāks pirms vairākiem gadiem attiecībā uz CO2. Savukārt nozare ir plānojusi investīcijas, pamatojoties uz šīm vienošanām, līdz pat 2020. gadam. Vai šāda noteiktība uh, attiecībā uz zemu emisiju līmeņu stratēģiju, ir pieņemama. Nu, ne visi nolīgumi eh, no 2008. gada ir spēkā, mums ir vēl par vairākiem no viņiem jāpieņem lēmums, tā kā ir eh, pārāk agri, lai šobrīd noteikti jauns mērķis. Paldies, Bielankungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju par eh, šī, respektīvi balsoju pret šo ziņojumu. Eh, jo šī stratēģija nav mums pieņemama. Polijas valdība arī balsoja pret šādu vienošanos, jo visiem eh, līgumiem bija jāstāj spēkā eh, ne ātrāk kā trīs gadus pēc eh, klimata nolīguma parakstīšanas. Mēs nezinām, kāda ekonomika izskatīsies nākotnē. Un izslēgt no enerģētikas nozares oglekļa izmantošanu, tas, tas būtu katastrofāli polijas ekonomikai, kas lielā mērā balstās uz šiem resursiem. Uh, zinām, šāds e, regulējums noteikti e, pazeminās e, polijas iedzīvotāju vidējo dzīves līmeni. Līdz ar to es nepiekrītu komisijas viedoklim par CO2 emisiju kvotu pārdošanu. Paldies, Jārkungs! Minūte. Paldies, priekšsarētāji! CO2 emisiju līmeņa samazināšana, protams, ir eh, vērā ņemams mērķis. Tomēr es vēlos norādīt uz eh, to, ka šeit tiek eh, radīts vilts iespējas par samazināšanu. Nu, protams, ka ir attiecībā uz dabas resursiem, tie ir jāizmanto ļoti efektīvi, bet to nedrīkst īstenot tikai atsevišķos nozarēs tieši lauksainiecībā mērķi ir nevis pārāk augsti, bet gan eh, zinātniski arī nav pamatoti. Bet eh, pieaugušā pieprasījumā pēc pārtikas lauksaimniecība nav daļa no problēmas, bet gan daļa no risinājuma. Katrā ziņā tur ir iespējami ievērojami uzlabojumi, un tāpēc eh, kopumā varēja tikai atturēties balsojumā. Paldies! Elena Basesku tālāk. Paldies, priekšsarētāji, es balsoju par šo ziņojumu, jo atbalstu Eiropas Savienības ieguldījumu, eh, klimata pārmaiņu nolīgumu īstenošanā. Es domāju, ka Eiropas Savienībai nepieciešams ilgtermiņā pieturēties pie šiem mērķiem, atbalstot arī Eiropu 2020 stratēģiju, tādējādi arī nodrošinot ilgspējīgu izaugsmu Eiropā un vides un enerģētikas stratēģiju. Man valsts atbalsta šajā dokumentā minētos principus, bet es vēlos norādīt, ka Rumānija un arī citas Austrum Eiropas valstis uzskata, ka ir ļoti svarīgi saglabāt 89. gada bāzes eh, rādītājus kā referents vai atsaucas lielums. Tāpēc ir nepieciešams arī strādāt pamatojas uz šiem skaitļiem. Un tāpat ir nepieciešams arī skaidri mazliet precizēt šo programmu attiecībā uz kredītiem no Kyoto sistēmas. Tāpat arī jāņem vērā, vērā visas alternatīvas, eh, kas mums varētu sniegt lielāku vienprātību starp dalībvalstīm. Uh, Jā, paldies. Tālāk Šons Kelijs. Viena minūte. Paldies, priekšsarētāji. Ir daudz eh, labu ieteikumu šajā ziņojumā, bet arī daudz arī strīdīgu rekomendāciju. Galu galā lielāko daļu no tiem noraidīja balsojumā, un es domāju, ka mēs varam izdarīt secinājumu, ka šis ir labs iznākums. Mm. Šis ir eh, ļoti svarīgs balsojums par konkurētspēju, un mēs atrodamies ekonomiskajā krīzē. Mums ir Eiropā nepieciešams darba vietas, nepieciešams eh, jauns eh, rūpnieciskās nozars, mums ir jābūt konkurētspējīgiem pasaulē, un to mēs varam līdzsvarot ar mūsu bažām par vidi. Daži no priekšlikumiem principā radītu um, bojājumu vai pat apdraudējumu mūsu ekonomikai Pats būtiskākais Eiropai ir tādas valsts, eh, valsts kā Indijas un Ķīnas eh, pārlunāšana savā pusē, lai mēs varētu eh, globāli risināt. Un tā, tāds ir mūsu izaicinājums. Paldies! Paldies! Un pēdējais Tanok kungs. Paldies! Kopā ar ECR grupu mēs atturējāmies balsojumā par konkrētspēju ekonomiku Eh, ideja jau pats par sevi ir laba daudz iemeslu dēļ. Tāda, diemžēl, ziņojumā tiek aicināts komisija īstenot nepieciešamos pasākumus, eh, lai pātrinātu sasniegt 2030. gadam nozīmētos mērķus un ar intervences pasākumiem iejauktos eh, tirgus funkcionēšanā. Daži pasākumi ir Eh, piemēram, ir eh, veidot uzkrājumus eh, CO2 kvotām, tā skaitā attiecināt to uz aviācijas nozaru. Un kaut arī kā grupa mēs uzskatījām, ka kompromisa tekstā bija pieņemamāks rezultāts, mēs tā vai tā uzskatījām, ka kopējo ziņojuma garu mēs nevaram atbalstīt, īpaši lauksaniecības jomā un reģionālās attīstības jomā. Līdz ar to mēs balsojumā atturējāmies kā politiskā grupa. Paldies! balsojumu skaidrojumi attiecībā uz diskriminējušām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām. Tagad Kamīnska kungs viena minūte. Tas, kas nesen notika Nīderlandē, kā to varētu raksturot vienam, politiskā partija, kas uh, atbalsta Nīderlandes valdību, izmanto naida taktiku pret migrantiem no Vidus Eiropas, no Austrum Eiropas savu politisko apsvērumu dēļ. Un mēs esam pilnīgi pret to. Esmu gandarīts par to, ka Nīderlandē notikušais ir izraisījis lielu pretestību Eiropas parlamentā. Nestoties uz to, Diemžēl šādi notikumi gadās ne tikai Nīderlandē. Balsis pret polijas eh, ieceļotājiem dzirdams arī apvienotā karalistē. Un dažkārt šādi izsakās arī to partiju pārstāvi, kuri šeit ir pārstāvēti parlamentā. Un es gribētu, lai deputāti iestājas pret šādu retoriku. Daņos Hanans, vienu minūtu. Paldies priekšstādātāji. Parlaments ir pilnīgi apsēsts ar visādiem tiesību aktiem, kas vienkārši grib norādīt to, cik mēs esam civilizēti cilvēki, nekā reāli kaut ko maina pasaulē. Grieķija taču uh, tuvojas defaultam, krīze, uh, nid, uh, vidusjūras piekras valstīs tikai turpinās, un Nīderlandē arī nekas labs nenotiek. Mēs patiesībā pat nezinām, kas ir reāli, reāli šīs tīmekļa vietnes autori. Mēs ve, pat ne, nevainojam konkrēto partiju, mēs vainojam Nīderlandes premjerministru. Ja viņš vienkārši visiem eh, atbildētu, kam viņš nepiekrīt, tad viņš nevarētu vadīt valsti. Bet kas notiek vienkārši? Uh, zobs pret zobu, acis pret aci, kas notiek vienkārši visa šī situācija tikai mm, paliek sarežģītāka. Mēs rīkotos daudz labāk, ja mēs te atteiktos no tādām paštaisnām rezolūcijām, bet drīzāk koncentrētos uz reālām problēmām valstī. Liels paldies! Šogar kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Situācija ir ļoti interesanti vienā no Eiropas Savienības eh, pamatu dibinātāju valstī, valsts, kurā ir spēcīgas demokrātiskas tradīcijas un arī spēcīgas liberālas tradīcijas, te es runāju par Nīderlandi. Tagad <clears throat> tur ir uh, izveidota atklāti ksenofobiska tīmekļa vietne, un uh, valdība klusējot atbalsta šo politiku pret citu valstu iedzīvotājiem. Ja šī tīmekļa vieta būtu vērsta pret eh, ne Eiropas Savienības iedzīvotājiem, tad kā problēma nebūtu tik liela, bet tā kā tā ir vērsta tieši pret Eiropas Savienības citu dalībvalstu valsts piedarīgiem, uh, tad mums ir jārīkojas. Taču mēģināsim izvairīties no pilsoņu iedalīšanas labajos vai sliktajos, ja pat labi mums ir vajadzīga vairāk Eiropa, vairāk solidaritātes nekā vienkārši eh, naida kurināšana. Liels paldies! Tagad Monika Nikolai kundze. Paldies priekšsēdētāji! Šī rezolūcija ir sākuma punkts kaut kam, kas līdz šim nav bijis. Tā ir pirmā rezolūcija kas nosoda komunikāciju internetā šai gadienā. Te ir runa par eh, ksenofobijas tīmekļa vietni, kas ir vērsta pret eh, ieceļotājiem no vidus Eiropas un Austruma Eiropas. Tas ir apkaunojoši, jo te mēs runājam par koalīcijas valdību, kristīgie demokrāti un liberāļi strādā šajā valdībā Nīderlandē, un šī valdība it kā pieciešot tīmekļa vietni. Mēs negribam, lai tas izvērst par politisku eh, pasākumu, uh, kas izvērš tikai cīņas partiju starpā. Taču es domāju, izmantojot eh, pilsoņu informēšanu mēs varam pielikt šai praksē punktu, jo tam nebūtu jānotiek, jo īpaši krīzes apstākļo, jo krīze patiesībā uh, var tikai stiprināt demokrātiskās tiesības Eiropas Savienību. Paldies, turpin priekšstādātājs, un tagad vien, uz vienu minūti Zuzana Roitova. Demokratické země nedokáže jednoznačně odsoudit portál podněcující ksenofobii a nenávist mezi národy uvnitř Unie vždyť druhým krokem by také mohlo být označování obchodů a třetím viditelné označení na oděvech všech východostředoevropanů. Roitovs kundze nebija pieejams tūkojums no čehu valodas angļu valodā. Lūdzu, atkārtojiet savu sakamo. Vai tagad var runāt, eh, jautā Roitovs kundze. Lūdzu, sāciet no sākuma, saka priekšsēdētājs. Kolegové, je to facka demokracii, když vláda... Godātie kolēģi, tas ir eh, pliķis demokrātijas sejā, ja kāds demokrātisks valsts valdība nespēja eh, cīnīties pret diskriminējošu tīmekļu vietni. Otrais solis, eh, to tikpat labi varētu attiecināt uz uzņēmumiem vai personām no uh, Austrum Eiropas. Mums vajadzētu ne tikai pieņemt šādu rezolūciju šodien, bet mums arī vajadzētu turpmāk izdarīt spiedienu, arī, tā skaitā arī uz Nīderlandes premjerministru, lai viņš spērtu tiesiskus soļus pret šādu rīcību, kas ir ļoti diskriminējoša un vērsta pret Eiropas Savienības pamatbrīvībām. Nīderlandes valdība nav sniegusi skaidrus argumentus, 20 gadu garumā nīderlandieši izmantoja stāvokli Austrum Eiropā. Viņi investēja Austrum Eiropā un uh, ļoti daudz ko iepirka Čehijā. Un šobrīd mēs sagaidām, lai uh, Nīderlandes sabiedrības vairākums iestātos pret šādu ksenofobu politiku. Paldies! Ceturtam. Liels paldies, turpina priekšsēdātājs. Nākošais runātājs ir Sadlērkungs. Priekšsēdētāja kungs, kungs, es esmu balsojis pret šo rezolūciju un pavisam vienkārši tāpēc, ka es uzskatu, ka katra pilsoņa tiesības Eiropas Savienībā ir eh, paust savas personīgās eh, sūdzības. Tas var notikt arī uh, ar tīmekļa vietnes palīdzību vai kā citādi. Pagātnē tā varēja rīkoties ar laikrakstu starpniecību un uh, neievērojot nekādu polektu, korektu viedokli. Un es gribētu teikt kolēģim Kamīnskim, es uzskatu, ka nav pareizi nosaukt nācijas vienalga vai runa par Eiropas Savienības uh, nācijām vai kaut kur ārpus Eiropas Savienības un ir tīpaši poļu nācija nosaukt uh, šajā te tīmekļa vietnē. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Es, mana, uh, pieredze ar um, poļu darbību Austrijā ir pilnīgi savādāka. Kriminalitāte nav saistīta ar nacionāliem jautājumiem, bet tā ir um, internacionāla parādība. Paldies! Liels paldies! Turpina priekšsādātājs Salvatore Jakolīnu kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Rezolūcijas priekšlikums par šādu tēmu, protams, ir nepieciešams. Nav nekādu šaubu par to, ka mums ir jāapkaro diskriminācija, lai arī kur tā notiktu. Mums ir arī jāskatās uz uh, ģimenes atkal apvienošanas gadījumiem. Protams, šis temats ir svarīgs. Mums jārauga tas, uh, Eh, integrācijas kontekstā. Mums ir 38. rezolūcija šai ziņā. Mēs visi eh, gatavojam Eiropas pilsonību 2013. gadā šīs koncepcijas izpratni, tāpēc mums būtu jānovērš visi šķēršļi. Uh, šī, uh, šīs idejas ceļā. Protams, internets ir svarīgs uh, informācijas avots, taču te, šeit arī jāievēro standarti. Paldies, tagad mazais kūkundze lūdzu, viena minūte. Priekšsēdētāji. Vēlos tagad šeit izteikties tāpēc, ka priekšstādātāja konference nolēma, ka tikai politisko grupu vadītāji varēs paust savus viedokļus par šo jautājumu debašu laikā. Tas nozīmē to, ka citiem deputātiem bija ierobežot viņu vārda brīvība. Mēs nevaram uh, e, cies, piecies to, ka, uh, ka cilvēki tiek apzīmogoti tīri viņu izcelsmes dēļ. Mēs esam piedzīvojuši holokaustu, mēs esam piedzīvojuši Srebrenicas genocīdu. Un mēs nevaram arī pieļaut to, ka tā valdība, kuras pārstāvi šeit darbojas Eiropas Tautas partijā, pieļauj šādu rīcību tālāk. Mēs nevaram pieļaut ekstrēmistu diskrimināciju, ksenofobiju un eh, tādu kā nosacīt distancēšanos no visām šīm parādībām. Te, te ir arī ir eh, citi negatīvi pasākumi no Nīderlandes puses, tā neļāva iekļauties Rumānijai Schengen zonā. Uh, Paldies, Vilāna kungs. Paldies, priekšstādātāji. Es piekrītu Rēdingas kundzes komisāras nostājai. Ja pret šādu tīmekļa vietni, kur var <clears throat> sūdzēties par citu valsts piedarīgo rīcību, piemēram, poļiem. Es eh, kā deputāts esmu pilnīgi pret šādu nacionalistisku pieju. Taču mani pārsteidz tas, ka nav pietiekoši plaša atbildi no Nīderlandes puses uz šādu diskriminējošu rīcību. Nīderlandē gadu gaitā daudzas gadus ir bijušas ļoti labas attiecības ar Poliju. Es gribētu pateikties visiem, kas mums ir palīdzējuši. Nu, gribu sacīt, ka poļi, kas ir kļuvuši par migrantiem, ar vienu to dara ar lab, vislabākiem nodomiem. Ceru, ka tā nenotiks citā dalībvalstī. Paldies, un tagad viena minūte repokungam. Priekšstādātāja kungs, es balsoju par šo rezolūciju, jo svarīgi, lai parlaments pauž savu nostāju visos uh, netolerants gadījumos. Diskriminācija pamatoties valsts piedarību ir nepieļauna Eiropas Savienībā. Nediskriminēšana viens no Eiropas Savienības principiem. PVV eh, partijas eh, aicinājums skaidri aic, norāda uz diskriminācijas centieniem. Pastāv risks, ka līdzīgas darbība pārmestos uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm šī, šajā tiesību, šajā tīmekļa vietnē tiek vienkārši dalīti iedzīvotāji, eh, ziemeļu un dienvidu iedzīvotāji, vidus Eiropas, austrum Eiropas un eh, labajos iedzīvotājus no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Paldies, saka priekšsēdētājs, viena minūte. Henekungam. Much ado about nothing. Ik denk dat dit uh, eh, Shakespeareaans citaat. Es uzskatu, ka ka šī situācija ir piemērojama tādam, ir uzskatām par mazu, mazai izrādēji. Eiropas parlaments vērš pret nelielu uh, tiesību tie, tīmekļu vietu Nīderlandē. Taču tī, tīmekļu vieta nemaz nav tik maza. Nav tā, kā saka eh, citi deputāti. Šī tīmekļa vietne vēršas pret uh, ieceļotājiem no Vidus Eiropas un Austrum Eiropas. Uh, šī tīmekļa vietne ļauj uh, Nīderlandes iedzīvotājiem paust savu viedokli par šo parādību. Un es nedomāju, ka šeit Eiropas parlamentam kaut kas būtu sakāms. Mē, nedrīkstam, mēs nedrīkstam ierobežot vārda brīvību. Šī ir nelāga uh, praksa, mēs nedrīkstam to turpināt. Pasaut kungam vārds. Vilder kungs eh, ir izveidojis briesmīgu mājas lapu labējiem ekstrēmistiem, un to nevajadzētu paciest. Man ir ārkārtīgi liels dusmas izraisa tas, kā mēs te izmantojam dubultstandarts. Ungārijas valdība cīnās pret labējiem ekstrēmistiem un eh, nemitīgi tā izspēlnās pārmetums, lai gan viņi ir ļoti centīgi. Savukārt Nīderlandes valdība. Uh, ļauj, lai šādi spēki to atbalsta, un tāpēc ir pienācis īstais brīdis, lai mēs arī kādu stingru vārdu pateikt šajā sakarībā. Es gribētu Nikolai kunga vienā jautājumā izteikties uh, preti, jo kristīgie demokrāti ir iebilduši skaidru un gaišu pret uh, šādu Nīderlandes rīcību, bet es gribētu teikt, ka Nīderlandes valdībā zvan vairāk kļūst eiroskeptiski, un tas arī ir uh, sekas tam, ka mēs esam piecietuši to visu. Es, es ceru, ka drīzumā Nīderlandē atkal valdīs tāda apstākļa, lai mēs varētu būt lepni ar šo Eiropas Savienības dibidātāju valsti. Paldies! Dziękuję bardzo! Liels paldies, turpina priekšstādātājs. Filips Klejs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Man nepatīk, kad ar pirkstu rādu uz poļiem vai citiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem tīri viņu valsts piedrības dēļ. Protams, ka viņi ir godīgi savu darbu darīt, taču jāuzdod jautājums, kāds bija šīs PVV tīmekļa vietnes Mērķis vai tiešām mērķis bija atklāt kūdīt uz naidu? Nē, te bija mērķis tiešām norādīts reālām problēmām. Un es saprotu, ka daudzi šeit deputāti uzskata, ka nekāda problēma ar Schengen nav. Schengen, kas pavēra uh, robežas pavēr tās arī organizētai noziedzībai. Mēs te varam, protams, runāt par politisko korektumu vai par to, ka daži pilsoņi ir labāki par citiem, taču mums ir reāli jāraugās, kāda ir, ir problēma, jo tikai tā mēs eh, veicināsim sadarbību starp Eiropas tautām. Paldies, turpin priekšsēdātājs. Līdz ar to balsojumu skaidrojumi Tagad būs eh, balsojums skaidrojums būs par eh, prezidentu vēlēšanām Krievijā. Kamīnska kungs. Eh, Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Tas, ko mēs redzējām Krievijā, to nevar nosaukt par vēlēšanām. Tehniski, protams, bija balsošana, bija vēlēšanas, bija vairāki kandidāti, kas pretendēja uz amatu, un uh, vēlētāji varēja doties pie balsošanas urnām un nodot savas balsis, bet mums, aizvien, mums ir aizvien lielākas bāžas, ka pat balsu skaitīšanas laikā bija um, pieļauts dažādas kļūdas, bet tas nav vienīgais iemesls. Mēs nevaram runāt par brīvām vēlēšanām. Kandidāti bija reāli apdraudēti no valdošās koalīcijas puses um, viņiem neļauj piedalīties vēlēšanās. Un tāpēc es nevarēju balsot par šo Eiropas parlamentu rezolūciju. Jo šī rezolūcija gan nosot to, kas notika Krievijā, bet tā nav pietiekami tālajoša. Es domāju, ka mums bija jābūt daudz stingrākiem un daudz vairāk jākritizē demokrātijas trūkumu Krievijā. Paldies! Hanan kungs, lūdzu, paldies priekšstādētāji! ikviena valsts ir izjutusi Putina um, enerģisko diplomātiju un kritiku Baltijas valstis, Grūzija īpaši. 2008. gadā Azerbaidžānā, nu būtībā nav jau jābūt Krievijas kaimiņu valstī, lai sajustu to kā naidīgi. Mēs esam pieredzējuši, ka no apvienotās karalistes tiek, izra tiek izraidīta apvienotās karalistes uh, diplomāta, tā gadījums ar Litviņenko kungu. Uh, Nu, ko mēs varam mācīties no šāda veida uzvedības? Es domāju, ka Vācijā to savulaik vēsturē sauc par iekšpolitikas kompromātu. Ļeņinistiskās iedzienos runājot, tur ir tāds ārējais, ārēja pretstati. Būtībā tas viss kalpo nestabilam režīmam, lai pasargātu to no, no ārienes. Un tāpēc plurālista, liberāla, daudzpartiju režīma izveide uh, Krievijā nav labs mērķis, bet eh, mēs uzskatām, ka tas ir, nu, tas ir pavisam būtisks jautājums. Paldies! Paldies! Un tagad viena minūte Viktoram Spāskih kungam, lūdzu. Lūdzu. Ačiū pirmininkė, nebalsavau už. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par rezolūciju divu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, es biju kā novērotājs Krievijas vēlēšanā, Krievijas domas vēlēšanās, un arī prezidenta vēlēšanā, vēlēšana laikā es eh, runāju ar vairākiem kandidātiem, un nevienam nebija nekāda iebildumu. Un mēs nevaram teikt, ka vēlēšanas nebija godīgas. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamentam nav morāla tiesību diktēt savu viedokli citiem Eiropas Savienībā arī ir cilvēktiesība pārkāpumi, kad uh, cilvēkiem uzliek roku dzēlušas un neļauj tikties ar saviem vēlētājiem vai uzstāties sabiedriskajā televīzijā. Eiropas parlaments uh, nepievērš uzmanību šādiem gadījumiem un pat cenšas noklusēt noziegums, kas ir pastrādāt Eiropas Savienībā pret politiskajiem oponentiem. Gada no gada cilvēki tiek uh, tiesāti un ir izveidots mehānisms, kas ļauj cilvēkiem pieļaut uh, savu, uh, pierādīt savu nevainību tikai pēc 15 gadiem, kad viņa politiskā karjera jau ir sagrauta. Paldies! Es atvainojos, un tagad viena minūte Štādler kungam, lai viņš varētu izskaidrot savu balsi. Lūdzu, Štādler kungs, priekšsēdētā kungs, es esmu priecīgs, ka kolēģis Uspaskijs runāja pirms manis, jo es varu apliecināt to, ko viņš sacīja. Es arī biju vēlē, vēlēšana novērotājs Krievijā, arī kolēģi Gardīnī to pašu ziņoja. Kā norisinājās šīs debatas? Katrs, kurš nepievienojās Krievijas kritiķu korim, Tā kā Čehijas kolēģis darīja attiecībā pret mani, tika, tika uzskatīts par eh, neprātīgu, nu, kā piemēram eh, daži kolēģi nosauca Gardinī kundzi. Ja mēs vēlamies pamācīt Krievs, kas ko nozīmē plurālisms un, eh, un doma daudzveidība, tad gal galā mēs netolerējam arī viņu viedokli. Krievu dāmas un kungi. Uh, nav eh, nevarīgi bērni. Viņi paši zina, kā viņiem ir jāorganizē savu demokrātiju, un viņi šajās vēlēšanās vēl stabilitāti. Viņi nevar, at, nevēlas atgriezties vairs tādos laikos, kāda bija Jēlcina valdīšanas laikā, kad daudziem klājās ļoti grūti. Un eh, tas ir eh, pamatojums šim vēlēšanu rezultātam. Paldies! Un tagad viena minūte Bielan kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka divi iepriekšējie runātāji parādīja, cik efektīvi Krievija darbojas, veidojot savu ietekmi šobrīd. Krievijā galvenā problēma ir politiskā plurālisma trūkums, un tas kļūst aizvien skaidrāks, un uh, presas brīvība ierobežošana. Ne visiem kandidātiem atļauj piedalīties, un līdz ar to šis nevar sākt par uh, pārstāvnieciskām vēlēšanām. Uh, Tāpat ir arī problēma saistībā ar pašu vēlēšanu norisi. Vēlēšana likuma pārkāpumu būtu jāanalizē. Taču liels panākums ir eh, kustība Krievijas kustībā un tās attīstības. Un, un, Un tāpat vēlme noteikt valsts uh, likteni arī var tikt pozitīvi vērtēt. Es pilnībā piekrītu tam, ka demokrātisks dialogs būtu jāsāk ar prademokrātisko opozīciju un eh, būtu jācīnās pret dažādiem ierobežojumiem. Politiskajām partijām noteikti ir nosacījumi, būtu jāvienkāršo. Briselē vajadzētu būt gatavai turpināt savu sadarbību ar Krieviju. Paldies, un tāpēc es balsoju par. Paldies, un tagad Mitro Repo vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja situācija Krievijā joprojām izraisa bāžas. Uh, mums vajadzētu mācīt arī tomēr e, tos progresīvos soļus, kas ir spērti kopš e, komunisma krišanas. Prezidenta vēlēšanās e, notikušie rezultātu viltojumi, tam nebija tā jānotiek. Politiskajai opozīcijai būtu bijis jāstrādā labāk kopā, un sociālajie mediji jau parādīja labus rezultātus so, sociālajie rādītāji jau bija ļoti labi. Krievijas sabiedrībai pēc, vajadzēja pēc eh, decembrī notikušajām domas vēlēšanām eh, aktivizēties, un eh, to prezidenta Putinam vajadzētu atzīt to, ka šīs dienas Krievija vairs nav tā Krievija, kurā viņš nāca pie varas pirms 12 gadiem. Revolūcija tāda, kāda bija arā pavasarī, tāda Krievijā nenotiks. Sabiedrībai ir pašai jā, jākļūst demokrātiskākai un Eiropas parlamentam šajā ziņā ir tāda ļoti nozīmīga atbalsta loma. Paldies, un tagad Andrikiens kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo rezolūciju, lai gan es nedomāju, ka tā pareizi izvērtē Krievijas prezidenta vēlēšana rezultātus. Uh, Ir ļoti svarīgi eh, zināt to, ka Eiropas parlaments ir vērtējis šos, eh, šīs vēlēšanas, un šis vērtējums ir ļoti skaidrs. Vēlēšanas nebija brīvas un taisnīgas, un tas nozīmē, ka pagājušā gada valsts, Krievijas valsts domas vēlēšanas, kas notika decembrī, un šomēnes notikušās Krievijas eh, prezidenta vēlēšanas ir apstrīdamas, un vēlēšana uzvarētāju leģitimitāte arī ir apstrīdama, un tāpēc ir loģiski, ka daži kolēģi ierosināja, ka ir jāgroza likumdošana, daži likumi Krievijā, un tas būtu jāiekļau šajā rezolūcijā. Pēc vēlēšanām Krievija ir kļuvusi citāda, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un uh, cieņpilniem attiecībās ar Krieviju gan Eiropas Savienībā, gan citās uh, starptautiskajās organizācijās. Paldies! Paldies, Kristīna Ojolanda, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji. Arī es balsoju par šo rezolūciju. Un galvenokārt tādēļ, ka ļoti daudz būtisku grozījumu šajā rezolūcijā tika iekļauti. Es un uh, mans priekšsētātais Gīs Ferkovštets, uh, mēs iesniedzām ļoti būtisku grozījumu, kurā norādījām to, ka prezidenta vēlēšanas nebija brīvas un taisnīgas. Uh, Un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai kopumā ir jāizdara attiecīgi secinājumi, ir jāizlem par to, vai šīs vēlēšanas tiek uzstīts par likumīgām un jāizlem, vai ievēlētais prezidents ir likumīgais prezidents. Un, protams, tas nozīmē ļoti daudz attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju. Pirms dažām dienām notika uzklausīšana, kurā piedalījās Kasjāno kungs un uh, Kasparo kungs, un vairāk kolēģi uzdeva jautājumu, vai Eiropas Savienība var vispār turpināt uzturēt attiecības un uh, visu ka, ierasto kārtību attiecībās ar Krieviju. Tas tika apšaubīts šobrīd. Paldies! Paldies tālāk. Uh, viena minūte Jatenmekī kundze, kur šobrīd nav šeit. Labi, ejam tālāk, tad posalt kungam vienu minūtu. Paldies! Eh, Putins ir skaidrs antidemokrāts, līdz ar to šai rezolūcijai būtu bijis jābūt daudz stingrākai. Tomēr nākotnē es eh, izceltu vairākas lietas, kas ir svarīgas. Pirmkārt, nekavējoties eh, demonstrācijas brīvību nodrošināt opozīcijai. Otrkārt, visu apcietināto opozicionāru atbrīvošanu nekavējoties. Treškārt, neatkarīgi mēdī, plašsaziņas līdzekļi, jo tikai tad var būt brīvas vēlēšanas. Ceturtkārt, jauna reģistrēšanas procedūras e, izveide demokrātiskām partijām, partijas plurālismu nodrošināšanai. Un uz tā pamata pagājušā gada e, Krievijas domas vēlēšana e, vēlreiz rīkošana. Tikai tad var rasties demokrātiskā sistēma Krievijā. Paldies! Tālāk Takulas kungam minūte. Paldies! Es balsoju par šo rezolūciju. Kā Eiropas parlamenta deputātam, mums katram ir jāatbalsta savas vērtības, mums tāpat laikā ir arī jāatbalsta uh, reformas Krievijā. Pie tām piedar, protams, uh, arī brīvas vēlēšanas. Saskaņā ar mūsu priekšstatiem uh, Krievijas parlaments un arī Krievijas prezidents nav tikuši likumīgi ievēlēti. Līdz ar to mums jāturpina darbs, jā, jāatbalsta demokrātiskās vēsmas Krievijā, bet ir Eiropas Savienība arī jāprasa no Krievijas jaunas vēlēšanas. Atrodoties Strasbūrā, eh, mums ir E, jāatceras, ka Eiropas padoma, kas tepat blakus ir, arī ir izvirzījusi e, Krievijai prasības, tīpaši cilvēktiesību jomā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir e, šobrīd jāatceras, ka Krievijā drīz būs jauns vēlēšanas, lai tās kustības, kas tagad ir uzsākušās, tiešām arī būtu kā spēki, kas virza reformas. Zaborskas kundze tālāk lūdzu. Es balsoju par šo rezolūciju, kaut arī uzskatu, ka tā nav pietiekami stingra. Tajā ir aprakstīti trūkumi, sagatavojoties vēlēšanām un pašās vēlēšanās, tomēr es uzskatu, ka pašas vēlēšanās eh, tā, tā, tās nebija godīgi tik manipulētas. Es pati uh, Mm, no savas pieredzes uh, padomu laikos atceros, uh, kā tas ir bijis. Eiropas Savienība būs tikai uh, spēcīgs globālais spēlētājs tikai tad, ja nepaļausies uz šantāžu, kas Krievija balstās savā ekonomikā uz miljārdiem, ko mēs samaksājam par viņu resursiem. Uh, Un mums noteikti ir jāparāda, ka mēs kā Eiropas parlaments cieši sekojam Putina tālākiem soļiem un līdzīgi kā Baltkrievijas gadījumā mēs esam gatavi pieņemt īpašus pasākumus. Un pēdējais Landsbergi kungs. Lūdzu, jums vārds uz vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji! Es balsoju par šo rezolūciju, neskatoties uz to, ka um, šis, šī rezolūcija varēja būt spēcīgāka. Es vēlētos arī pieteikt vienu uh, grozījumu 1A, kas būtu apsvērumu daļai, bet tas neizgāja cauri procedūrai. Uh, Tātad teksts bija par to, ka nopietnāk izvērtējot eh, personas atlasi eh, par prezidentu vēlēšanām, ka bez šādas atbilstošas atlases nevar būt godīgs vēlēšanas. Jā, paldies! Mēs eh, tad pārējām pie rezolūcijas par Kazahstānu. Vispirms Kamīnska kungs. Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi. Ģeopolitiskā ziņā Kazahstāna pilda ne, ne tikai svarīgu lomu savā uh, reģionā, bet arī visā Eirāzijā. Kazahstāna līdz šim ir bijusi valsts, kas ir sekmīgi izvairījusies no nacionāliem un reliģiskiem konfliktiem, kas šajā pasaules daļā nav retums. Un ievērojas arī reliģisku tādu iecietību, un tas mums liek augstu vērtēt šo valsti, un tieši tāpēc mēs ar lielām bažām vērojam to, kas notiek, ka iepriekšējā gadā decembrī eh, demonstrācijas, kur dalībnieki tika nogalināti un eh, bažas par to izplatījās visā pasaulē. Līdz ar to eh, šobrīd, kā saskaņā ar jaunāko informāciju, Kazahstānas varas iestādes ir mm, mēģinājušas uh, sodīt un saukt pie tiesas vainīgās personas pie šiem pagājušā gada notikumiem. Katrā ziņā eh, mums ir jānodrošina, ka neviens nav eh, augstāks par likumu. Paldies, saka priekšsarētājs. Hanan kungs. Viņu gan es vairs neredzu zālē. Labi, tad eh, viena minūte Mērfī kungam. Pols Mērfīs, lūdzu. Paldies! Eh, mana goe politiskā grupa ierosināja vairākas grozījumus, lai stiprinātu šo svarīgo rezolūciju. Es nosodu brutisku, brutālo eh, slepkavību, kuru slaktiņu principā, kur varas iestādes sarīkoja pagājušā gadā attiecībā pret protestantiem, eh, protestējušiem, un atbalstu arī nafts ieguvus strādnieku uz streiku un atbalstu un apbrīnoju visu strādājošo žurnālistu un demonstrantu drosmi, neskroties uz uh, represijām, kas pret viņiem vērsas, tomēr uh, paust savu protestu. Uh, Un ļoti daudz bažu mums ir par arvien sliktāku situāciju saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī, un Kazahstāna eh, it kā pauž, ka situācija ir uzlabojusies, ka viņi ir mainījuši situāciju, lai gan faktiski situācija uz vietas aizvien pasliktinās. Paldies, Ojulāns kundze, tālāk uz vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju par Kazahstānas rezolūciju. Vakardien šajā pat zālē bija ļoti detalizēta un padziļināta diskusija par to, kas notiek Kazahstānā. Pagājušā decembra notikuma. Katrā ziņā nevar palikt nesodīti, un visi, kas ir vainīgi pie šīm uh, Uh, slepkavībām, tos ir jāsauc pie atbildības, un ja Kazahstāna ir sākus to darīt, tas ir atbalstām. Bet no otras uh, puses mums ir jāatceras, Kazahstāna ir ļoti uh, svarīga valsts, tai ir lieli re, dabas resursi, un Eiropas Savienība ir interesēta sadarboties ar Kazahstānu, bet priekšnosacījumiem šādai sadarbībai ir jābūt tādiem, ka Kazahstāna virzās uz demokrātiskām vērtībām. Prezidents Nazarbājevs, viņam ir lieliska iespēja, vest savu valsti uz labāku nākotni, uz demokrātiskiem principiem balstītā sistēmā. Paldies! Paldies tālāk, Tanok kungs! Kazahstānā ir ļoti liela loma Centrāla Āzijas eh, reģionā. Kazahstānā un Eiropas Savienībā jau ir ļoti laba eh, sadarbība Bet tā ir jāuzlabojas attiecībā uz tirzniecību, cilvēktiesību ievērošanu, bet ir jāpastiprina cīņa ar uh, kontrabandu. Uh, par Toknijas Kučerovu, uh, protams, mēs atbalstam Kazahstānas varas iestādes pūliņus uzlabot cilvēktiesību situāciju un izmeklēt naftas iegūst strādnieku streika apspiešanu saukt pie atbildības vai, vainīgos. Jā. Mēs uh, atbalstam, uh, ka politiskā grupa, uh, principā mēs pat uzskatījām, ka rezolūcija ir pārāk neobjektīva pret valdības, un kamēr visi fakti nav zinām, mēs atturējāmies balsošanā, bet tas arī viss. Jā. Paldies! Mēs tad pārējām pie nākamos rezolūcijas par situāciju Nigērijā. Štatler kungs, jums pirmajam vārds. Paldies, priekšsarētāji! Es balsoju par šo rezolūciju, bet vēlos atzīmēt, ka ir vēl viena problēma, kas mums ir jāsaprot Islāma valstis eh, ļoti daudz uzbrukumu pret eh, kristiešiem viņa teritorijā. Tas bija arī Eģiptē vērojams, līdzīgi arī Sīrijā, kur arī um, vēl citās valstīs, eh, arābu valstīs pārsvarā uh, ir uzbrukumi Tā skaitā arī Irākā uh, bēgļi ir pie mums Austrijā no šīs valsts, kas bēg no šādiem uzbrukumiem. Mēs esam tādi naivi, ja mēs uzskatām, ka nav reliģijas kā konflikta. Reliģiskais konflikts, protams, ka ir. Mums ir jādara daudz kas vairāk šīm kristīgajām kopienām. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Balsojumu skaidrojumu laikā, gribu jūs informēt, nav paredzēta silās kartes procedūra. Tagad vārds Kaminska kungam. Priekšsēdētāji, dārgie deputāti, šodien kristieši pasaulē ir tāda reliģiska grupa, kas tiek vajāta. Vajāšanas norisinās daudzos kontinentos, diemžēl arī Nigērijā. Ni Mēs eh, daudz deputāti esam kristieši, un mēs tāpēc jūtam eh, līdzi mūsu vajātajiem kristiešu brāļiem un māsām. Labi, ka Eiropas parlaments arī izpaudies paudis savu viedokli par šo problēmu. 21. gadsimtā citādi mums nedrīkst būt. Tie, kas eh, runā par draugu uh, cienīšanu tādā kontekstā, kad, uh, uh kad kristieši uh, iet bojā, ir nepieļaujami. Mūsu rīcība arī ir jāatbalsta uh, kristieši, ne tikai mūsu lūkšanā. Murphy kungs, es ar kopā ar savu partiju nosodu Boko Haram islāmistu grupas uh, E, rīcību, tā aicina uz reliģisku naidu, uz vārdarbību, un e, vārdarbība arī e, pretējās politiskajās partijās ir vispār pieņemta prakse Nigērijā. Protams, ka šādi tiek vienotas, vienotas darbinieki, Viņiem tagad ir viens kopīgs uh, ienaidnieks, un lai arī uh, Nigērijā iegūst eh, naftu, uh, 97% no visiem iedzīvotājiem dzīvo ārkārtīgā nabadzībā. T vispārējais streiks šī gada janvārī tikai norādīja uz to, ka tā turpināties nevar Un eh, valdība līdz šim ir vienkārši izmantojusi eh, milzīgos resursus vairākuma, eh, mazākuma interesēs, bet tā nedrīkst turpināties. Paldies, un pēdējais, kas izteiksies par šo rezolūciju, būs Berni Boselts. Mm, Priekšsēdētāji, astoņās lielākajās naftas ražotāju valstīs, kur ir 150 miljoni iedzīvotāji, notiek mežonīgi uzbrukumi ka, piemēram, katoļu baznīcai un cilvēkiem. Un tad, ja mēs kā Eiropas Savienība skaidri nepateiksim, ka mēs esam kristieši aizstāvi visā pasaulē, tad eh, joprojām turpināsies šādi uzbrukumi. Mēs iestājāmies par reliģisko brīvību, ar starpreļģiju dialogu uz godīgiem pamatiem, bet mēs arī pavisam skaidri norādām, ja mēs neparūpēsimies par kristiešiem, bet kas tad to darīs? Un es esmu pateicīgs, ka Eiropas parlaments ir skaidri un gaiši uzsācis šo kursu. Un es gribētu, lai Lēdija Eštone vēl skaidrāk izteiktos un rīkotos šajā sakarībā. Liels paldies! Un tagad mūsu pēdējais darba gadības punkts ir balsojuma skaidrojumi attiecībā uz uh, sesto ūdens, pasaules ūdens fórumu. Vispirms došu vārdu Mirāns kundzei, bet viņa gan neatrodas zālē, un tāpēc es dodu vārdu Štātler kungam, lūdzu. Herr Präsident, Priekšstādātā dāmas un kungi, šodien mums bija interesants un labs debats par eh, rezolūciju, ko mēs esam veltījuši sastajam pasaules ūdens fórumam. Es domāju, ka arī komisārs paziņojumi bija ļoti būtiski, kā attiecībā uz ka, ka ir jā, jāiestājas pret tām valstīm, kas eh, nevēlas īstenot šo te ūdens uh, direktīvu. Un tādā veidā mēs arī izpaužam savu, paužam savu viedokli arī uz citām valstīm, kas neiekļaujas šajā te fórumā, par to, ka mums ir jābūt ļoti nopietniem attiecībā uz uh, ūdens taupīšanu un pareizi izlietošanu. Mums ir jāpadomā, vai varbūt mums nevajadzētu padomāt nākotnē par uh, sadalītajiem ūdens. Uh, ūdens resursiem, teiksim, dzeramais ūdens un uh, citādi izmantojamais ūdens. Uh, Mēs nedrīkstam noraudzīties uz to, kā cilvēki jaunatīstības valstīs, um, kā dzeramo ūdeni, izmanto ūdeni, kas nebūtu, pie, kas nebūtu piemērots dzeršanai. Es domāju, ka vajadzētu padomāt par to, kā nodalīt šis, šo te ūdeni. Paldies! Pals, tagad Kamīnska kungam vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Dāmas un kungi! Mēs esam sapulcējušies. Uh, Briselē laikposmā no 12. līdz 17. martam, un šajā laikā norisinās arī 6. pasaules ūdens fórums, kurā tiek debatēts par ārkārtīgi nozīmīgiem jautājumiem. kas eh, skar eh, lielu daļu mūsu pasaules iedzīvotājs, piemēram, Āfrikā, ir eh, ļoti daudz tādu teritoriju, kur piekļuvu ūdenim ir apgrūtināta vai ūdens vispār nav pieejams. Un tāpēc es ļoti lielā mērā atbalstu apgalvojumu, ka piekļuve ūdenim ir viena no būtiskākajām cilvēktiesībām. Ūdens ir dzīvībai vitāli svarīgs, un tāpēc par la... es esmu ļoti priecīgs, ka šis parlaments, tāpat arī Eiropas komisija, iesaistās šī jautājuma risināšanā. Un es ceru, ka šim fórumam būs ļoti auglīgi rezultāti. Paldies, un tagad došu vārdu Bazēsku kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo rezolūciju, jo Uzlabojot piekļuvu ūdenim, mēs eh, palīdzam eh, celt cilvēku dzīves līmeni. Efektīva ūdens pārvaldība ir ārkārtīgi būtisks jautājums, ir tīpaši nabadzības samazināšanas kontekstā, un es domāju, ka tie aspekti vai jautājumi, kas ir saistīti ar vidi un uh, klimatu, būtu plašāk jāapskata tajās debatēs, kad runājam par nabadzības izskaušanu ir jāaizsargā ūdens resursi, un es domāju, ka to būtu jāiekļauj plus 20 eh, konferences, kon, kon, Rio plus 20 eh, konferences kontekstā. Tas ir ļoti būtiski arī no ekonomikas viedokļa, un es atbalstu ideju par globālu eh, ūdens pārvaldības plānu izstrādi. Tajā pašā laikā es domāju, ka ir nepieciešams vēlreiz pārvērtēt um, atvēlēto finansējumu, jo mums ir jāuzlabo piekļuvu šiem pakalpojumiem. Rumānijā ūdens kvalitāte ir prioritāte. Mēs runājam par um, vīdes eh, darba kārtības īstenošanu. Paldies! Un tagad kolēģim Pausalta kungam vārds. Lūdzu, priekšstādātāji. Pagājušajā nedēļā Romā man bija tā izdevība izpētīt, kā atsevišķas institūcijas gatavojas ūdens fórumam, un šeit ir runa par eh, jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku nākotni, un tāpēc es apsveicu šo rezolūciju. Es domāju, ka mums būtu daudz intensīvāk jāstrādā pie šiem jautājumiem. Ūdens ir ne tikai dzīvības avots, tas var būt arī nāves avots. Jo, ja rodas uh, eh, navējoši konflikti vai, vai kari, jo, jo gal galā rodas kari un navējoši konflikti, ja ūdens trūkst, uh, Tas, ko kolēģi Bazēsku sacīja, ka ir nepieciešams uh, attiecīgs ūdens pārvaldības sistēmas, tas ir pareizi. Savukārt uh, privatizācijas fantāzijas, lai arī kā es iestājos par sociālu mm, ekonomiku, te nu, ir jābūt robežām, jo šeit ir runa par uh, sabiedrības labumu, kas pieder visai cilvēcei, un tāpēc es arī lūdzu iekļaut attiecīgi grozījumu un nedrīkstētu ūdeni padarīt par objektu spekulācijām un izspiešanai. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs ir Tāna Kungs, lūdzu. Mēs bijām par šo rezolūciju saistībā ar 6. pasaules ūdens fórumu, ņemot vērā to, ka pasaulē jaunatīstības valstīm nav piekļu, normāls piekļuvs ūdenim un joprojām 800 miljonu cilvēku izmanto ne, dzeršanai nedrošu ūdeni. Šī problēma ir starptautiska ve cilvēku veselība un um, vīdas aizsardzība tiek uzskatīta par galvenajām prioritātēm ūdens pārvaldības politikā, bet mēs apsveicam to, ka te ir uzsvērta arī loma miera nodrošināšanā sadarbībā konflikta zonās, un mēs atbalstam aicinājumu īstenot starptautiskos nolīgumus kopējai um, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu izmantošanai. Uh, pārobežu režīmā. Tīpaši būtiski tas ir ņemot vērā tuvo austrumu miera procesu, kur piekļuva ūdenim ir ļoti būtisks aspekts. Paldies! Paldies! Un tagad mēs esam izsmēluši runātāju sārakstu, un tāpēc es pasludinu pārtraukumu līdz pulkstens trījiem. Paldies!